balsojums. Dāmas un kungi, rītdien 16. aprīlī pulksten 9. sāksies nākamā sesija, kas ilgs līdz 2. un pēc tam turpināsies no 3. līdz 11.